Čūtis kungs, lūdzu. Mr. President. Prieksēdētāja kungs. Stunaizi. Oh, my God. My God. Listen. Tas ir vārds. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius, bitte. Austrevicius kungs par reglamentu. Priekšādātāji, vai kāds manī vispār klausās? Ieklausieties! Join me. Mr. President, ko... Priekšsādātāji, kolēģi, pirms diviem gadiem, 2014. gada 2. aprīlī, Eiropas eh, parlaments ar pilnīgu vairākumu pieņēma rekomendāciju padomē par kopīgu vīzu ierobežojumu ieviešanu uh, Krievijas amatpersonām, kas ir iesaistīta Sergeja Magnītiska nonāvēšanā. Tagad uh, parlaments uzdod jautājumu padomēji papildu ierobežojumiem uzlikt visas Eiropas vīzu aizliegumu 32 uh, 32 Krievijas amatpersonām, kas ir iesaistītas Magnītiskas slepkavībā un arī viņa mātes un atraitnes vajāšanā. Es gribētu norādīt, ka vakar šeit Eiropas parlamentā notika pasākums, kuru organizēja viens eh, no mūsu kolēģiem, Eiropas parlamenta deputāts no ļoti respektējamas uh, politiskās grupas. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šī pasākuma laikā eh, divas personas no Magnītiska saraksta bija klāt - Pavels Karpaus un vēl viens cilvēks. Viņus ielaida eh, šeit parlamentā, lai viņi varētu mūs uzrunāt. Es gribētu paust eh, savu sarūktinājumu par to, ka kaut kas tāds notiek Eiropas parlamentā. Priekšādātāja kungs, es gribētu norādīt, ka mums būtu jāievēro mūsu pašu lēmumi. Paldies, Austrevičus kungs. Mēs uh, skatīsimies šo lietu. Dārgie kolēģi, mums šodien ir ļoti garš balsojumu uh, saraksts. Es uh, teik, uh, jums uh, paziņošu, ka mm, tas būs garš balsojums un ārkārtas. Uh, veidā nebūs balsojuma skaidrojuma. Balsojuma skaidrojums varēs iesniegt rakstveidā. Tagad sāksim balsojums. Sākumā ASIS ziņojums kopējās aviācijas telpas nolīgums starp ES un Grūzijas personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Kas vēlas izteikties par uh, reglamentu? Pieņemts. Kavadas kungs par reglamentu. Tas nav par uh, reglamentu. Tas uh, vienkārši ir tehnisks jautājums. Tulkojums ir ļoti klus. Ja kāds no tehniķiem varētu mums palīdzēt, tad tas būtu labi. Paldies! Kas vēl slikti dzird tulkojumu franču valodā? Tagad liekas, ka situācija uzlabojas. Jā, labi. Nu, tad turpināsim. Otrs uh, asesiņojums uh, par uh, Eiropas vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgums starp EPS un Izraēlu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Jākonsārī ziņojums konvencija par uh, muitas pārvalšu sastarpēju palīdzību un sadarbību. Referente divas minūtes uzstāsies, lūdzu. Frau Jākonsārī. Jākonsārī, kundz, lūdzu. Täällä oli niin kova met... E, te ir baigais troksnis, es pat nedzirdu, ko saka priekšsēdētājs e, savā austiņās, bet es vēlētos runāt par muitas pārvaldu savstarpēju palīdzību, jo jautājums ir par Horvātijas pievienošanos un šo muitas nolīgums ar Eiropas Savienību un Horvātiju. Muitas pārvalžu darbinieki e, dara ļoti svarīgu darbu, un es tiešām ceru, no sirds ceru, Ak, Dievs, kāds šeit ir troksnis. Es tiešām ceru, ka Horvātija pēc iespējas ātrāk pievienosies šim nolīgumam. Paldies, Jākonsārī kundze, ka jūs tik smalkjotīgi bijāt personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Le Breton ziņojums imunitātes atcelšana Pišer kungam. Kas balso par? Pret. Atturas pieņemts. Nākamais. Rezolūcijas priekšlikums bērnu interešu aizsardzība Eiropas Savienībā pamatojas, pamatojas uz Eiropas parlamenta adresētiem lūgumrakstiem par, pret, atturas pieņemts. Tagad Ekonomikas sociāla lieta komitejas uzklausīšana par, pret, atturas, pieņemts. Zīles kunga ziņojums ES dzelzceļa aģentūra. Priekšlikums noraidīt padomus priekšlikumu, kas par, pret, atturas, noraidīts. Līdz ar to konstatēju, ka juridiskais akts ir pieņemts uh, uh, procedūrās ar parlamentu un padomu. Nākamais priekšlikums noraidīt padomas priekšlikumu par pret noraidīts. Līdz ar to konstatēju, ka likumdošanas akts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Nākamais krāmer ziņojums tāpat arī priekšlikums noraidīt padomas nostāju, kas par pret atturas noraidīts. Arī šeit konstatēju, ka likumdošanas normatīvais akts tiek lūgts pārbaudīt, līdz ar to pārbaudam, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to konstatēja, ka likumdošanas normatīvais akts vienojoties padomai un uh, parlamentam ir vienojies. Nākamais Nuinhuizen ziņojums. Arī šeit divas minūtes uh, referentē. Lūdzu, referents kundze. Mikrofonu, bitte. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jā. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšādātāji. Es eh, domāju, ka mēs visi varam būt lepni par Eiropu, jo pēc šī balsojuma mēs būsim pirmie pasaulē, kuri būs pieņēmusi tiesī, ties, tiesību aktus, kas uh, nepieļauj uh, šādus pārkāpumus. Es uh, gribētu pateikties saviem kolēģiem Nīdēmairē kungam, Kejai Svinbārnai un visiem darbiniekiem, kas bija iesaistīti. Uzskatu, ka mēs visi varam lepoties ar šādu likumdošanu. Paldies, kolēģi Van Nīnhūzen. Grozījums divi par. Pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums, kas par? Pret atturas pieņemts likumdošanas priekšlikums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Dlabajovas kundzes ziņojums par a, dokumentu kopumā, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad a, rezolūcijas priekšlikums 21. A, grozījums par. Pret atturas noraidīts. 49 par. Pārbaudīsim. Pārbaudām 21. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. par. Pret. Atturas Es domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim par elektroniski pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 66 oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā par, pret, atturas, noraidīts. Otrā par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 68. divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 23. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24. Pārbaudīsim 23. Sākam balsot. Mēs pārbaudam. Grozījumu 23. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Noraidīts. 24. par. Pret. Atturs norādīts. 25. par. Pret. Atturs norādīts. 26. par. Pret atturas norādīts. Ceturtais par pret atturas norādīts. Piektais personāla balsojums sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Norādīts. Numur viens par pret atturas norādīts. 50 par pret atturas pieņemts. 27. Jūs vēlaties pārbaudīt 50. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. par. Pret. Atturs noraidīts. 2 par. Pret atturs norādīts. 51 par pret atturs norādīts. 52 par pret atturs norādīts. 6 par pret atturs norādīts. Numur 8 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 9. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 28 par. Pret atturas noraidīts. 7 par pret atturas noraidīts. 58 par pret atturas noraidīts. 29 par pret atturas noraidīts. 53 divās daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 53. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 54. Eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 2080. trīs daļās. Trešais, trešā daļa. Pirmais, pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 55 par. Pret. Atturas noraidīts. 30 līdz 35 par. Pret. Atturas noraidīts. 36 par. Pret. Atturas pieņemts. 37. Pārbaudām 38. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 37. par. Pret. Atturas pieņemts. 38. par. Pret. Atturas pieņemts. 39. Tas ir tas pats vairākums kā iepriekš. 39 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 40. par. Pret. Atturas noraidīts. 41. par. Pret. Atturas noraidīts. 42. par. Pret. Atturas noraidīts. 344. oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, otrais pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, 358. par, atturas noraidīts, 43. par, pret, atturas pieņemts, 44. par, pret, atturas noraidīts, 45. par atturas noraidīts 48 par pret atturas pieņemts 11 personāla balsojums. 46. pārbaudam, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīt. 11. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 47. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 57. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 12. kas par pret atturas noraidīts. 8, 48, 3 daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Otro daļu pārbaudam. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts trešā daļa par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 400, uh, oriģināla teksts par pret. Nav skaidrs. Visdrīzāk noraidīts, bet sākam balsot pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 405. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 410. par. Pret. Atturas pieņemts. 434 par. Pret. Atturas pieņemts. 13. 4. 14. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Atvainojiet, protams, norādīts. 15. par. Ne protams, jo es vienkārši redzēju, es pārteicos, tādēļ atvainojos, saka priekšsēdēs. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16 par, pret, atturas, noraidīts. 17 par, pret, atturas, noraidīts. 18 divās daļās pirmā daļa. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 19. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 20. par. Pret. Atturas. Noraidīts rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Labājevas ziņojums, revīzijas palātas, īpašie ziņojumi, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Atvainojiet. Sākam balsot vēlreiz. 9. paragrāfs. Mm, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad rezolūcija kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Šmitas ziņojums finanšu gadu vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana EAF personāla balsojums lēmums kopumā. Sākam balsot, vai visi ir nobalsējuši, beidzam balsot. Pieņemts par uh, otro grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas atturas noraidīts. 79. oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Trešais uh, grozījums par pret atturas pieņemts. Numur viens personāla balsojums. Jūs vēlaties uh, pārbaudīt pārbaudam trešo grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums viens personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņi par. atturas noraidīts. 4 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 5 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, paragrāfs 100 par, pret, atturas, pieņemts. Sastais personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts septiņu personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts sākotnējais teksts atkrīt. Tagad šādi mainītais teksts kopumā. Sākam balsot, personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais pīperkungas ziņojums. Es tiltu par reglamentu. Lūdzu, kolēģi. Thank you, Chair. My... Paldies, priekšādātāji. Es gribu uzstāties par balsojumu par 49. pantu. Tur ir runa par aizliekumu deputātiem strādāt kaut kur blakus. E, tā ir daļa no sākotnē teksta, un šis, šī prasība balsot atsevišķi tika iesniegta daudz vēlāk nekā bija paredzēts termiņā. Uh, Mēs uzskatām, ka nav akceptējami pieprasīt atsevišķu balsojumu par tik svarīgu jautājumu pēc termiņa, pat ja to ir apstiprinājis priekšsēdētājs Šulcs. Mēs gribētu vispirms lūgt nebalsot par 49. Uh, pantu, tātad par šo aizliekumu deputātiem, bet, ja tiek pieņemta ārkārtas procedūra un notiek balsojums, tad mēs gribētu, lai par šo pantu mēs balsotu ar personālu balsojumu. Mir wird gesagt, dass der Präsident das entschieden hat. Man saka, ka priekšsēdētājs pieņem lēmumu, ka tiek balsots par šo. Es domāju, ka ir bijuši labi iemesli, kādēļ viņš tādu lēmumu ir pieņēmis. Ja kāds to vēlas, nevēlas, tad mēs varam balsot kā personāla balsojumu. Jā, labi, tad būs personāla balsojums. Taču mēs sāksim ar dokumentu kopumā par, pret, atturas pieņemts. Tagad par rezolūcijas priekšlikumu 13. paragrāfs oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 14. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret. Nē, tā atkarīt. Tagad 18. paragrāfs, 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 23. paragrāfs par arsenālu balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. 26. divās daļās pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts otrā daļa par. Pret atturas. Es no labās puses pavisam neko neredzu. Otro daļu pārbaudīsim. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidītas. 32. sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 37. atsaukts, 58. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt 57. norunāģēta teksts. Tagad 34. personāla balsojums. Sākam balsot par oriģinālo tekstu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 59. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt 40, 40 38 orģināla teksts. Sākam balsot personāla balsojums, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. 60. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 44. un 45. atkrīt 15. par. Pret. Kas par? Ja sociāldemokrāti neparāda neko, tad ir sarežģīti. Pret. Atturas noraidīts. 31. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 32. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais par. Pret atturas noraidīts. Septiņi personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Viens personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts. 16. un 34. divās daļās identiski pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 35. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt 17. 49. orģināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 53. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 54. paragrāfs 48. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 47. par pret atturs pieņemts. 47. pārbaudam, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Numur divi personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot noraidīts. Trīs personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astoņi. Sākam balsot. Es atvainojos. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts, saka priekšsētājs. 20, 21 un 48 identiski personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 36. mutiskais grozījums. Kolēģis Pīpers to izteiks. Lūdzu, kolēģi. Micro. Es geht um den. Um Šeit runa ir par luks balvu. Mēs vēlamies uh, svītrot pētījumu, kas vēl nav pieejams, un uh, runiet par to, ka um, dziļi nožēlojam, ka šis pētījums vēl nav pieejams. Mēs vēlamies šo uh, vārdu dziļi svītrot, un otrs punkts - pētījuma rezultāti par uh, luks balvu. Uh, jādod izskatīšanā arī kultūras komiteja un ne tikai budžeta kontrolas komiteja. Tas ir mutiskais grozījums un daudzas frakcijas par to bija vienojušās. Vai kāds pret? Nē, tā tas nav. Tad šādā redakcijā balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 22.49. identiski sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 72 ordināla teksts par. Pret. Atturas pieņemts. 73 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 50 par pret atturas noraidīts. 75 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 25 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 51. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 83. sākotnēs teksts divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts. 84. orģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts. 85. divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas noraidīts. 86. paragrāfs grozījums 29 par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 18 par, pret, atturas noraidīts. 26 par, pret, atturas noraidīts. 99 sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 52 otrais divās daļās par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas norādīts, 27. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Numur 4. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 13 par pret atturas pieņemts. 61 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 28 par pret atturas noraidīts. 126. ordināla teksts divās daļās pirmā daļa par. Sociāldemokrāti par, nu vēlreiz par, tagad pret, kas atturas, jāpārbaudīsim. Bet lūdzu, tas ir ilgāk, ja frakcijas neparāda, kāds ir viņa balsojums. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot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 To pārbaudīsim. 19. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 135. divās daļās pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts otrā daļa par. Pret atturas noraidīts. 11 personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 12 personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Rezolūcija šādā redakcijā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriesim uz eh, Černiecka kunga ziņojumu Eiropas Savienības 2014. Eh, gada finanšu gada vispārējā budžeta eh, izpildes apstiprināšana Eiropa padomu un padome. Vispirms normatīvās rezolūcijas projekts, nu, balsojam par visu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad rezolūcija visa kopā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Vīstisena ziņojums. Vispirms lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Otrais grozījums par, pret atturas norādīts. Rezolūcija kopā personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts Černiecka ziņojums. Uh, Eiropas revīzijas palātas budžets. Vispirms lēmums kopā par, pret, atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Tagad eh, visa rezolūcija. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Vīstisēna kunga ziņojums. Eiropas ekonomiskās un sociālās komitejas vispārējais budžets. Vispirms lēmums kopā par, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts atturas Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais par. Pret. Atturas. Norādīts. Ceturtais par. Pret atturas. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad rezolūcija kopā ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Makovējas ziņojums, reģionu komitejas vispārējais budžets, eh, lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad par rezolūcijas projektu pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to septītais atkrīt par visu rezolūciju kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Černiecka ziņojums. Vispārējais budžets Eiropas ārējās darbības dienests viss lēmums kopā par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad par rezolūcijas projektu otrais grozījums par. Pret. Atturas.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 atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Piektais par. Vai jūs vēlaties pārbaudīt pirmo grozījumu? Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Piektais grozījums par. Pret. Atturas. Norādīts. Sestais par. Pret. Atturas. Norādīts. Tagad par visu rezolūciju kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Černieckas ziņojums. Eiropas ombuds par vislēmu kopā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad par rezolūcijas projektu. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, noraidīts Šķiet, ka pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim. Pārbaudam otro grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Arī pārbaudīsim. Šķ varētu būt līdzīgs vairākums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidredzams, ka norādīts. Ceturtais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 22. punkts um, personāla balsojums par sākotnējo tekstu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par visu rezolūciju kopā ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Makovēs ziņojums. Vispārējais budžets Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Vispirms par lēmumu kopā par pret atturas pieņemts. Tagad par rezolūciju. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad vairāki ziņiem, ko gatavis, gatavojas Vogāna kungs. Pirmais ir eh, aģentūra darbība, finanšu pārvaldība. Uh, otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pirmais grozījums par, otrais grozījums par, es atvainojos, ne, es atvainojos, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad eh, visa rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vēl visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Energo regulātoru sadarbības aģentūra. Lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad vēl viens vogan ziņojums Eiropas elektronisko komunikāciju regulātoru iestādes birojas. E, lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad visa rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad vēl viens vagons ziņojums. Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas centrs. Eh, lēmums kopā par pret atturas pieņemts. Tagad rezolūcija kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Vogans ziņojums Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs. Lēmums kopā pārpret atturas pieņemts. Tagad rezolūcija. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. Pieņemts. Atkal Vogans, Eiropas policijas akadēmija. Lēmums kopā par pret atturas pieņemts. Tagad rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Vogans Eiropas aviācijas drošības aģentūra lems kopā par pret atturas pieņemts. Tagad visa rezolūcija ir personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Vogans. Eiropas patvēruma atbalsta birojas lems kopā par pret atturas pieņemts rezolūciju kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Vogāna ziņojums Eiropas banku iestādē. Lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Vogan ziņojums Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs. Lēms kopā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad visa rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Vogāns. Eiropas ķīmisko vielu aģentūra. Lēms kopā par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Vogans. Eiropas vidas aģentūra. Lēmums par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Vogāns Eiropas zivsēmniecības kontrolas aģentūra. Lems kopā par pret atturas pieņemts. 23. punkts sākotnēs teksts par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija kopā ar personālu balsojumu sākam balsot. Lai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Volens ziņojums Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde lēms kopā par pret atturas pieņemts. Trešais. Pārbaudīt, vai lēmums Sākam balsot. Jā, laikam es par ātru runāju. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas norādīts. Astotais punkts sākotnēs teksts trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas norādīts. Otrā daļa par Es atvainojos pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīta. Trešā daļa par. Pret. Iespējams, ka noraidīta, bet sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīta. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. punkts sākotnēs teikts par, pret, atturas, pieņemts. 7. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 13. sākotnēs teikts par, pret, atturas, pieņemts. 8. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 1. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 2. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Tagad rezolūcija kopā ar personālu balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Vogans ziņojums Eiropas dzimu līdztiesības institūts lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Vogāns. Eiropas apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde. E, Lems kopā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad ir rezolūcija kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vogāns Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts. Lēmums kopā par, pret atturas pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Atkal Volgāns Eiropas zāļu aģentūra lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu sākam balsot. Nē, es atvainojos 20. punkts par. 20. par pret, atturas norādīts. Tagad rezolūcija kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens vaugāns Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrum, centrs lēmums par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vogans, Eiropas jūras drošības aģentūra. Lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Bogans, Eiropas Savienības tīkla un informācijas drošības aģentūra. Lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija kopā ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Bogans ziņojums Eiropas dzelzceļa aģentūra. Lēmums par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ir personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas vērtspapīra un tirku iestāde. Lēmums kopā par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Eiropas izglītības fonds. Lēmums kopā par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ar pēc nobalsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā lēmums kopā par pret atturas pieņemts. Tagad rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra lēms kopā pār pret atturas pieņemts rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiratom apgādes aģentūra lēmums kopā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad rezolūcija ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas eh, dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds lēmums kopā par pret atturas pieņemts. Tagad rezolūcija. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas tiesu sadarbības vienība. Lēmums kopā par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas policijas birojas lēmums par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ārpēc nobalsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra lēmums par pret atturas pieņemts Pieņemts. Rezolūcija. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums līdz ar to atkrīt. Rezolūcija kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad vēl viens vagons ziņojums Eiropas aģentūra operatīvā sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām. Lēmums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad vēl viens vagons ziņojums Eiropas GNSS aģentūra. Lēmums par, pret, atturas, pieņemts rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to nu, budžeta lēmumi vēl visi nav pieņemti. Mums ir daži Marinesku kunga ziņojumi. Sāksim ar Artemis kopuzņēmumu. Tad, tad vispārējais budžeta izpildes apstiprināšana lēmums kopā par pret pieņemts. Tagad rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kopuzņēmums Clean Sky. Lēmums kopā par pret atturas pieņemts. Tagad uh, uh rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kopuzņēmums e Excel. Lēmums kopā ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcija arī ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ENIAK kopuzņēmums. Budžeta izpildes apstiprināšana lēmums par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kopuzņēmums kurināmā elementi un ūdeņradis. Lēmums kopā par, pret, atturas pieņemts. Rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. E, tagad e, otrā ierosme inovatīvu zāļu jomā par, lēmums kopā par pret pieņemts rezolūcija ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, ITER un kodols Intēs enerģētikas attīstības kopuzņēmums. Uh, budžeta izpildes apstiprināšana. Lēmums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par rezolūciju. Trešais punkts sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Tagad pirmais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts.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 Tagad sesar kopuzņēmums lēmums par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ar pēc nobalsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Pirīnska ziņojums. Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats. Septītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 39. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 43 daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, mm, šķiet, ka pieņemts. Vai ir jāpārbauda? Labi, pārbaudam pirmo daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīta otrā daļa. Par, pret, atturas, pieņemta. Arī šeit jāpārbauda. Labi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa par pret, atturas, pieņemta. 54. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 59. sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pēc 41. punkta pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, eh, pārbaudīsim pirmo daļu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Par. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Šķiet, ka vairākums ir tāds pats pieņemts. Pārbaudīt. Labi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. E apsvērums sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa līdz ar to atkrīt. Tagad rezolūcija kopā ar personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad rezolūcija priekšlikuma attiecībā uz uzbrukumiem slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums. Mums ir kopīgs uh, rezolūcijas priekšlikums no septiņām politiskajām grupām. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums četrās daļās ar personāla balsojumu. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta ceturtā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Desmitais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 11. punkts sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais par, pret, atturas, noraidīts. 21. sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. G apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, rezolūcija kopā par, pret, atturas, pieņemtā. Ferraras ziņojums publiska piekļuva dokumentiem 2014. un 2015. gadā. Septītais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Astotais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par. Pirmā daļa pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Devītais punkts divās daļās. Pirmā daļa par,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 Noraidīta. 15. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 24. par. Otrā daļa, 15. punkts, pārbaudām. Sākam balsot. Nav visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemta. 24. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 25. pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. 27. personāla balsojums sāk. 27. pirmais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 29. divās daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņemta otrā daļa par, pret atturas pieņemta. Otrā daļa pārbaudam. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Es nevarēju labi redzēt. Tiešām šad un tad nevar redzēt. 31. par. Pret. Atturas. Tagad EKR vairs nebalso. Vēlreiz 31. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 33. par. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemta. Otrā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 40. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret pret atturas pieņemta. 42. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Tagad rezolūcija kopā. Pārbaudīsim 42. otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viena politiskā grupa šķita pieprasa laiku pārbaudīt. Tagad rezolūcija kopā ar personālu balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Wir kommen zum Bericht Kuneva. Tagad uh, kundas kundzes uh, ziņojums mājasaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā. Pirmais paragrāfs personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. Otrais paragrāfs, oriģināla teksts četrās daļās, personāla balsojuma pirmā daļa sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Ot, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais paragrāfs par. Pret atturs pieņemts. 11. divās daļās pirmā par. Pret atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas noraidīts. 12. paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 13. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 14. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. sākotnēs teksts par. Pret atturas noraidīts. 17. trīs daļās pirmā par pret atturas pieņemts otrā par pret atturas pieņemts trešā par pret atturas pieņemts 19. par pret atturas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 Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Ordināla teksts par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 25. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsījuši? Nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 32. par pret atturas pieņemts 33 divās daļās, pirmā daļa par atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Angenommen 34 dafür. 34 par pret. Lūdzu vēl vienreiz. 34. par pret. Atturas pieņemts. 35. par pret. Atturas norādīts. 40. par pret. Atturas pieņemts. 41. par pret. Atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 56. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 60. par, pret, atturas, noraidīts. 61. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 64. divās daļās pirmā daļa par, pret. Ļoti daudz atturas. Pārbaudīsim pirmo daļu uz 64. Sākam balsot. Vēl visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Par pret atturas ar tādu pašu vairākumu pieņemta. 65. Eh, par pret šķiet, ka tas pats vairākums pieņems. 68. par pret atturas noraidīts. 68. par 68. jāpārbauda. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Jā, tāpēc, ka bija ļoti daudz to, kas atturas. 68. par, pret, atturas, pieņemts. E apsvērums trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Par. Gegen. Enthaltungen abgelehnt. Erwägung I. Apsvērums I. Vai jūs gribat pārbaudīt E trešo daļu? Sākam pārbaudīt. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums I trīs daļās pirmā daļa pār, pret atturas. Pieņemts otrā daļa pār, pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Apsvērums kā par pret atturas noraidīts. Apsvērums O divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. R apsvērums par Vēlamies pārbaudīt O otro daļu apsvērumu, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts ar apsvērums par pret. Divas frakcijas atturas ar apsvērums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums V par pret atturas. Pieņemts. Apsvērums Y. Y par pret atturas. Pieņemts. Apsvērums Z divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. AE apsvērums divās daļās pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas noraidīts. AG apsvērums pār. Pārbaudīsim otro daļu A ar māsākumu balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. AG apsvērums, AG apsvērums par, pret, atturas noraidīts. AH apsvērums par, pret, atturas noraidīts. Apsvērums AI par, pret, atturas noraidīts. Apsvērums AK par, pret, atturas noraidīts. Apsvērums AM divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas Norādīts AO apsvērums. Pārbaudam AM otro daļu. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts AO divās daļās pirmā par. Pret atturas pieņemts otrā par. Pret atturas norādīts apsvarums AX par pret atturas norādīts, BA apsvērums par pret atturas norādīts, apsvērums BD personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts apsvērums BE par pret atturs pieņemts, apsvērums BF par pret atturas pieņemts, apsvērums BL divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts, apsvērums BM par pret atturas noraidīts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Wir kommen nun zum letzten Bericht. Zum Un pēdējais ziņojums - Reintkas ziņojums - dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmatā. Devītais paragrāfs ordināla teksts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas pieņemts. Paragrāfs 10 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 11. paragrāfs divās daļās pirmā par pret atturas pieņemts. Otrā par pret atturas pieņemts pieņemts. 15. paragrāfs divās daļās pirmā par pret atturs pieņemts, otrā par pret atturs pieņemts. 17. paragrāfs trīs daļās pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā par pret atturs pieņemts, trešā par pret atturs pieņemts. 19. paragrāfs sešās daļās pirmā par pret pret atturas pieņemts, otrā par pret atturas pieņemts, otrā par pret liekas, ka noraidīts, pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Piektā daļa par pret atturas pieņemts ar to pašu vairākumu. Sestā daļa par pret atturas tāpat pieņemts. Otrā 22. divās daļās. Pirmā par pret atturas pieņemts. Otrā par pret atturas pieņemts. 25. personāla balsojums. Pārbaudam 22. otro daļu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 25. personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 divās daļās par pirmā, un pret otrā pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. 28 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 20, 39 par pret atturas noraidīts. 42 divās daļās pirmā daļa Pārbaudām 39. Sākam balsot. 39. Beidzam balsot. Pieņemts. 42 divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām 40 otro otro. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 49. divās daļās pirmā par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, 53. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret pret atturas pieņemts 54. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts 55. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts 55. otro daļu pārbaudam sākam pārbaudi Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 56. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 57. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 63. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 65. par. Pret atturas pieņemts. 66. personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts 67. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Apsvarums te divās daļās. Pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret atturs pieņemts. Apsvarums I divās daļās. Pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret atturs pieņemts. Apsvarums T divās daļās. Pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret atturs pieņemts. Dārgie kolēģi un kolēģi, pirms eh, noslēdzošā balsojuma šodien tiešām nebija īsti skaidrs. Tādēļ, eh, ja esmu pieņēmis lēmumu nepārāk pareizi, eh, dažkārt frakcija balsojuma arī nebija skaidra. Lūdzu, pieņemiet man apvainošanos. Mm. Tagad noslēdzošais balsojums, personāla balsojums un lūdzu atstājiet uh, balsojumu kartiņu pirms jūs no, uh, beidzat balsot. Tā kad sākam balsot, vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Šīs sēdes protokols tiks iesniegts apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā, un šodien pieņemtās rezolūcijas tiks nosūtīts atbilstošajām personām un iestādēm. Nav nekādu iebilžu. Eiropas parlamenta sēde ir pārtraukta. Lai visiem laimīgs